witam państwa serdecznie przechodzimy do wyjaśnień do głosowania paldies par um, to ka piedalījāties balsojumā un tagad es aicinātu jūs atstāt pēc iespējas ātrāk šo zāli um, es uh, ar nepacietību gribētu sākt uh, šo darbu un es gribētu uzreiz arī palūgt um, visiem kas uzturas vēl šajā zālē un kas uh, dodas eh, tālāk savām darīšanām, piemēram, uz mm, ēdnīcu. Varbūt jūs varētu mm, izdarīt šo zāles atstāšanu pēc iespējas ātrāk. Un tie, kas interesē, kam interesē piedalīšanās balsojuma skaidrojumos, tie paliek un sāk skaidrot un lūdzu došu vārdu Morvai kundzei kā pirmajai šajā sarakstā.